kas vienmēr ir klāt. Un treškārt es eh, mēģināšu ņemt vērā jūsu balsojumu līdz eh, tiks atrasta jūsu balsošanas kartiņa. Rakstiskā deklarācija 007, nē, nē, atvainojiet. Rakstiskā deklarācija 0007 datēta ar 2012. gadu, kuru ir iesniedz, iesnieguši deputāti Kačmareks, Marija Badija Ikučeta, Gālērs, Greza un Hola par izglītības attīstību, veicinot aktīvu pasaules pilsonību, ir ieguvusi lielu vairākumu parakstu skaitu, un saskaņā ar reglamenta 123. pantu tā tiks nosūtīta adresātam un publicēta ša, šīs sesijas protokolā. Arī parakstītāji tiks minēti protokolā vārds Kāčmareka kungam. Panie Priekšsādātāji, godāti deputāti, Iniciātoru vārdā es gribētu pateikties par to, ka jūs atbalstījāt šo rakst, rakstisko deklarāciju. Izglītības veicināšana ir atbalstāma, un tāpēc es uh, pateicos visiem, kas bija iesaistīti šajā iniciatīvā. Lielas paldies, Kačumaraka kungs! Rakstiskā deklarācija 0010 datēta ar 2012. gadu par Eiropas uh, mājās ražotās aldēņu dienas uh, ieviešanu.